līdz ar to liksim punktu šiem personīgajiem uzrunām. Es gribētu visiem katrā ziņā norādīt, ka mēs esam panākuši koplēmumu procedūrā saskaņā 74. procedūru reglamentu punktu. Un tas nozīmē, ka trijos pēcpusdienā, plenārsēdes laikā, trešdienās tiks parakstīts teksts par finanšu pakalpojumiem. Šie likumdošanas akti, to precīzs nosaukums tiks iekļauts šodienas sēdes protokolā, un jums arī būs tiešā pieeja šiem tekstiem. Dāmas un kungi, kā jūs zinat, nākošais darbkārtības jautājums ir komisijas priekšsādātā matkandidāta paziņojums. Un līdz ar to es aicināšu Žozī eh, Manuelu Barozo kungu naklajā ar uzrunu.